parlamenta priekšsēdētājs ir saņēmis no tautas partijas priekšlikumu iecelt Francisu Sametu Dimeču delegācijā sadarbībai ar Magreba un Arab Magreba valstīm. Vai no jūsu puses ir kādi iebildumi šajā sakarā? Iebildumu nav, līdz ar to iecelšana tiek.